Eiropas Savienībai nepieciešami augsti ceļu satiksmes drošības standarti, aviācijas drošības standarti, pasažieru tiesību standarti. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Līdz ar to mēs esam beiguši diskusiju par šo jautājumu un balsojums ir paredzēts trešdien 11.30. Tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam. Tas ir Zēbera kunga ziņojums par prioritārās vide, eh, par prioritārām vielām ūdens resursu politikas jomā. Paldies, priekšsādātāji, komisāra kungs, dārgie kolēģi un kolēģis. Vispirms es gribēju pateikties visiem par šīs direktīvas izstrādi, par konstruktīvo sadarbību kas notikusi visās politiskajās grupās, bet arī ar padomi un komisiju. Tādējādi mums diezgan ātri izdevās uh, panākt risinājumu, kuru var atbalstīt visi. Es gribēju atgādināt, ka ūdens uh, politika ir ilgtermiņa politika, un tur ir runa par to, ka uh, Mums uh, ir jānodrošina saviem pilsoņiem tīrs ūdens visās iespējamās uh, veidos, bet ūdens ir uh, vide arī dzīviem organismiem uz mūsu planētas, un tāpēc uh, tam ir īpaši nozīme. Gribēju atgādināt, ka 2000. gadā mēs pieņēmām ūdens pamatdirektīvu, kas um, bija. Mm, faktiski stūrakmens uh, ūdens politikai visā pasaulē, un to raksturo trīs elementi. Pirmkārt, tajā ir iekļauti visi ūdeņi, otrkārt, uh, šī direktīva darbojas pārobežu kontekstā, un treškārt, līdz 2015. gadam tā pārādz uh, labu stāvokli ūdeņiem sasniegšanā. Šī, šī direktīva tika izstrādāta tāpēc, ka tā noteica konkrētus ķīmiskos standartus, lai varētu panākt šo labu, labo stāvokli. Tomēr pētījumi rāda, ka ir vēl tāls ceļš ejams, lai panāktu gan ekoloģiski, gan ķīmiski labu stāvokli, runājot tieši par virszemes ūdeņiem. Šie vides standarti, kas uh, piedāvāti jaunajā direktīvā skar 15 jaunas vielas. Jau 2003. <clears throat> gada direktīvā mēs noteicām trīs eh, bīstamas vielas, kas ir īpaši, rada īpaši lielu apdraudējumu videi un cilvēkiem. Šobrīd eh, ir noteiktas jaunas 15 vielas kas ir eh, identificētas eh, ilgā procesā sadarbojoties ar visām iesaistītām pusēm. Un eh, septiņām vielām tiek pārskatīti vides kvalitātes standarti. Te ir mainītas arī mērījuma metodas, it īpaši biotā. Un šeit neiet runa tikai par to, ka ir jānodrošina tīrs ūdens visiem pilsoņiem, bet uh, tiek runāts arī par to, kādas ir to ķemikālija, kas raksturots kā bīstamas piesārņojuma sakas un mērījuma metodas. Tomēr ir vairāki punkti, ko gribēju atzīmēt. Mēs esam izveidojuši sārakstu ar uzraudzības, uzraudzības sarakstu vielām, kuras tiks novērotas un varbūt vēlāk tiks noteiktas kā bīstamas vai kā eh, tādas, kas nerada bīstamību. Šajā uzraudzības sarakstā šobrīd ir desmit vielas, un ik gadu tas tiks papildināts ar vēl vienu vielu. Pirmka, eh, otrkārt, eh, pirmo reizi mēs šeit esam iekļāvuši vairākas farmacētiskās vielas, divi hormoni un diklofenaks pretiekaisuma līdzeklis kur mm, šīs vielas tiek iekļautas uh, uzraudzības sārakstā. Nākotnē tas būs uh, ļoti interesanti, jo gandrīz visi mūsu ūdeņi ir piesārņoti ar farmacētikas, uh, farmācijas produktiem. Līdz 2021. gadam ir noteikts šis uzraudzības saraksts, līdz 2027. gadam mērķi Un ir noteiktas arī eh, šķērs atsauces uz to, ka tad, ja tiek eh, atļauta kādu jaunu vielu izmantošana, ir jāpēta arī to ietekme uz ūdeni. Uzskatu, ka šī ir līdzsvarota pakotne, un es sagaidu no mūsu biedriem kolēģiem, ka tie atbalstīs šo priekšlikumu. Paldies, Zeberkungs, un tagad eh, komisijas vārdā vārds komisāram Patočnikam. Priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Vispirms es gribēju pateikties un apsveikt uh, Rihardam Zēlaram un pateikties viņam par darbu pie šī ziņojuma. Paldies par komitejas atbalstu. Mums izdevās uh, saglabāt kompromisa tekstā visbūtiskākos uh, priekšlikums, kompromisa teksts, un Eh, kompromisa tekstā, un, kā jau teicu, šis darbs ir bijis uh, izaicinošs. Komisija uzskata, ka jaunais priekšlikums ir svarīgs vismaz trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas ir iekļauj atjauninātu piesārņojošo vielu eh, sārakstu, un tajā ir ņemti vērā jaunākie zinātniskie pierādījumi par lielu ķimikāliju skaitu, tajā skaitā parlamenta norādītās vielas. Uh, kas uh, tika iekļautas sarakstā 2008. gadā, kad tika apstiprināti vides kvalitātes standarti. Tas attiecas uz visām dalību valstīm, un tas ir svarīgi, jo daudzas no šīm vielām ir ļoti noturīgas un bioķīmiski toksiskas, vai arī par kurām ir aizdoms, ka tās izraisa endokrīnas traucējumus. Ir jāsamazina šo vielu līmenis līdz drošam līmenim. Uh, un direktīva nodrošina godīgus spēles noteikumus nesen identificētajām piesārņojošajām vielām visā savienībā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ņemot vērā šādu piesārņojumu pārrobežu dimensiju. Otrakārt šajā priekšlikumā ir iekļautas normas, lai uzlabotu informāciju par ūdens eh, baseņu ķīmisko status. Tādējādi sabiedrība labāk sapratīs eh, centienus, kas eh, ir pielikt, lai uzlabotu ūdens kvalitāti un kur tas not. Eiropas parlamenta vides komiteja ir papildinājusi šo priekšlikumu, iekļaujot nosacījumu par elektroniski sniedzamo informāciju. Treškārt, ir ieviests jauns monitoringa mehānisms, lai identificētu prioritārās vielas nākotnē. Un šis uh, kontrols saraksts uh, paredz to, ka dalībvalstis uh, vērtēs papildu vielas, lai novērtētu risku, ko tās rāda vidē. Tāpēc šis priekšlikums ir būtisks solis uz priekšu. Trīs eh, farmaceitiskās vielas, kuras piedāvāja komisija balstoties uz zinātniskiem datiem, ir pārceltas uz eh, pirmo kontrols sarakstu. Komisija apzinās, kādus riskus eh, rāda šīs trīs jaunās vielas un kontra, to, ka tās tiek iekļauts kontrols sarakstā, lai identificēt šos riskus nākotnē, tomēr eh, nožēlojam to, ka šīs vielas nav iekļautas prioritārajā sarakstā, kaut arī ir zinātniski pierādījumi. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešama adekvāta un proporcionāla pieeja. Attiecībā uz uh, konsensus par citām farmaceitiskajām vielām tiks izstrādāts uh, konsensa pieeja, uh, uz konsensu balstītā pieejā. Ir nepieciešams uh, gan pārskat, zinātniska pārskatīšana, gan uh, konsultācijas, un zinātniska komiteja ir novērtējusi, kāda, kādas riskus tas šīs vielas rada. Tas attaisno īsākus termiņus uh, nospraustu mērķu uh, sasniegšanai. Ekonomiskā situācija Eiropas Savienībā šobrīd nav pamatots attaisnojums tam, ka šie riski netiek uh, risināti, bet kompromisa garā mēs esam gatavi piekrist jaunajam tekstam, lai nodrošinātu balsojumu pirmajā lasījumā. Komisija ir gatava darīt visu, lai nodrošinātu uh, labu šī priekšlikuma īstenošanu. Tāpēc pastāv ūdens pamatdirektīva, un mēs esam nodrošinājuši to, ka tehniskais darbs, vadlīnijas par monitoringa metodēm tiks iekļautas stratēģijā no 2013. līdz 2015. gadam. Es esmu pārliecināts, ka šī direktīva sniegs būtisku ieguldījumu ūdens kvalitātes uzlabošanā un tādējādi pozitīvi ietekmēs arī cilvēku veselību. Lai vai kā, uh, vairākas izmaiņas, kas uh, ieviestas komisijas priekšlikumā pēc uh, pirmajām diskusijām, uh, liek mums uh, apzināties to, ka ir nepieciešams jaunas uh, programmas prioritārajām vielām un uh, trim farmaceitiskajām vielām. Otrkārt, uh, par to, kā termiņi ir uh, nesaistoši un par to, ka nav uh, Eh, izvēlēta eh, īstenošanas aktu pieeja. Mēs eh, šīs deklarācijas iek, ied, iekļausim parlamenta protokolā. Mēs uzskatām, ka diskusija virzīšanās uz priekšu ir pozitīva, solis pareizajā virzienā, un tāpēc Zēberkungs un gudāmie deputāti, paldies jums vēlreiz. Paldies komisāru Patočniku. Un tagad došu vārdu runātājiem no politiskajām grupām. Vispirms Kristai Klāsai, ETP vārdā, divas minūtes. Liels paldies priekšsādātāji komisāri Potāčnik, godāmie kolēģi. Runājot par ūdeni, mēs visi esam ļoti jūtīgi. Tā jau nebija nauda un eiro, kas uh, radīja pirmos uh, Eiropas centienus. Nē, tas bija ūdens. Uh, Tas ietekmē miljoniem eiropiešu dzīvi un uh, vēlme pēc tīra un ves veselīga ūdens apvieno visu Eiropu. Ūdeni uzrauga, ūdens, uh, ūdeni uzrauga ne tikai daudzas direktīvas un regulas, bet uh, apzināmies, ka ir jācīnās pret jebkādu ūdens piesārņojumu, jo ūdens piesārņojumu ir ārkārtīgi grūti likvidēt. Šodien mēs runājam par prioritārajām vielām ūdeni, un es priecājos, ka pēc trim trialogiem uz galda mums beidzot priekšā ir labs kompromiss, un tāpēc pateicos referentam Zēberkongam, kurš ar lielu apdomību risināja šīs sarunas parlamentu vārdā. Jaunu analīzes metožu un tehnoloģiju izstrāde vienmēr prasa pielāgošanu, vienmēr parādās jaunas bāžas kas izriet no attiecību maiņas starp dabu un cilvēkiem. Tas jāņem vērā. Būtiskākais šajā priekšlikumā ir jaunās prioritārās vielas ūdenī, kas tiek uzmanīts. Ir pareizi, ka farmaceitiskās vielas pašlaik ir iekļautas kontrols sarakstā. Mēs varam apkopot jaunus datus un tos izvērtēt. Tomēr arī šim kontrols sārakstam komisāra kungs būtu jābūt uh, zem uzraudzības. Vai nu šīs vielas ir jāpārceļ uz prioritāro vielu sārakstu, vai nu jāsvītro. Tikai tā ir iespējams tieši uzraudzīt situācijas attīstību un uh, kaut kā to ietekmēt. Šis kompromiss ir labs solis uh, ceļā uz to, lai tiktu nodrošināta laba ūdens kvalitāte un mūsu veselība. Liels paldies! klāsas kundzei. Un tagad došu vārdu sociālistu un demokrātistu grupas vārdā Arsēnis kungam. Jā, liels paldies priekšsādātāji komisāri, dārgie kolēģi. Mēs uh, esam apsprieduši šo direktīvu un nonākuši pie tā, ka kontrols sarakstā tiek iekļauti arī uh, farmaceiti, tiek iekļauts arī farmaceitiskas vielas, lai mēs varētu saprast, cik lielā mērā tās nokļūst vidē. Nākamajā sāraksta pārskatīšanā tas būtu jāņem vērā. Mēs runājām par to, ka e, tas būtu jāņem vērā arī at, izsniedzot atļaujas jauniem e, farmaceitiskiem līdzekļiem, proti tas, e, cik lielā mērā atliekas nonāk ūdenī. Es uzskatu, ka mums šobrīd ir zudusi iespēja uzlabojot ūdens apsaimniekošanas eh, struktūras, sniegt eh, zinām stimulu ekonomiskajiem operatoriem. mērķi, mērķi sasniegšana ir pagarināta tagad līdz 2017. gadam, un ņemot vērā uh, to, ka pašlaik uh, tiek privatizētas ūdens apsaimniekošanas struktūras, piemēram, uh, Tesaloniku ūdens apgādes sistēma Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mums uh, ir netālu no mums uh, ir upe, kas tiek uh, iesaistīta šajā sistēmā, bet uh, tā tiek izmantot arī enerģijas ražošanai un Tā, tā ir katastrofa, ka aizsargājuma upe tiek iekļauta šajos plānos. Paldies! Gerlings kundze. Kvalitīvs ūdens, protams, ir prioritāte mums visiem, taču ir jābūt realistiem attiecībā uz to, ko mēs varam panākt tajā laika periodā, kas mums tam ir paredzēts. Esmu vienmēr bijusi pret to, ka komisija iekļauj eh, prioritāro riska uh, vielu sarakstā šīs trīs farmacētiskās vielas, jo ir ārkārtīgi dārgi tās attīrīt no ūdens. Un apvienotajā karalistē vien eh, tas izmaksās pār par 29 eh, miljoniem eiro. Nu, ja eh, tas būtu tik vienkārši, tad, protams, mēs visi būtu par to. Un es arī, protams, esmu pret to, ka ekonomiski grūtajos laikos mēs palielināsim mājasēmniecību ūdens rēķinus. Trūkst arī konsekvences starp ūdens eh, pamatdirektīvu un citiem tiesību aktiem. Un man ar prieku ir jāsaka, ka eh, šajos galvenajos jautājumos trialogā tik panākts eh, labvēlīgs kompromiss attiecībā uz ieviešanas grafikiem un uzraudzības sārakstu. Un tad, acīm redzot, pateicoties tam, mūsu grupa varēs balsot pār šo ziņojumu. Estrēlas kundze nākamā. Paldies. Eh, Priekšstādātāja komisāra kungs, ūdens piesārņojums ir apdraudējums ūdens videi. Un tas uh, var samazināt kvalitatīvu dzermā ūdens pieejamību mums visiem, un tas var radīt nevēlams e, eh, sekas vidēji. Mērķis sasniegt labu vides stāvokli standārtu ūdenim gan no bioloģiskā, gan ķīmiskā viedokļa līdz 2015. Eh, gadam. Tas, eh, protams, ir labi, bet ir jāpārskat prioritāro vielu sāraks un tagad ir identificēts jaunas vielas, kuras var apdraudēt ūdens kvalitāti un ūdens dzīvību. Farmakoloģiskās vielas līdz šim eh, prioritāro vielu sarakstā netika iekļautas, tās bija kontrolas sarakstā. Tas ir labi, ka mēs vispār tās eh, konstatējam ūdenī, jo tās var būt ļoti bīstamas veselībai. Tāpēc ir jānodrošina atbilstīga kontrole par to iespējamo ietekmi. Mēs arī skatāmies, kādā veidā ūdens pamatīgi direktīva saskana ar citiem tiesību aktiem, ar rīču, pesticīdu direktīvu un citām. Paldies, un tālāk pāriem pie brīvā mikrofona procedūras. Ir divi runātāji pieteikušies, tabāģī kungs ir pirmais. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Seberkungs ir sagatavojis ļoti svarīgu ziņojumu par ārkārtīgi svarīgu tēmu par ūdeni. Eh, arī Ungārijai ir ļoti svarīgi, eh, lai būtu kopienas līmenī eh, stabils regulējums, jo viss upes, kas tek cauri Ungārijai, nāk no citām valstīm. 2000. gadā mēs pieredzējām cienīdu noplūdi Eh, tīsā, un tas bija ārkārtīgi postoši, un tādēļ ir svarīgi nodrošināt ūdens kvalitāti, drošību, un tādēļ ir eh, svarīgi atzīmēt, ka virkne valstu uz dienvidiem no Ungārijas joprojām novada ūdeņos uh, daudz nitrātu un citu bīstamu vielu. Un jāatcerās, ka šis dokuments ir vērsts to, lai uzlabotu jebkuru Eiropiešu veselību. Paldies, priekšsēdētājs, ka nākamais runātājs. Ūdens ir publisks labums un tā saklabāšana prasa noteikti kritēriju ievērošanu, lai nodrošinātu sabiedrības veselību un vidas veselību bet ir vajadzīgs vēl, kas ir nepieciešami atbilstīgi publiskie pakalpojumi, zinātniskā pētniecība, specializēti eh, darbinieki, eksperti, kas varētu aizsargāt ūdeni kā stratēģisku publisko uh, labumu, jo daudzās valstīs tas, diemžēl, ir apdraudēts resurs. Eiropas komisija nepārtraukti iejaucas, kas uh, ūdens pakalpojums sniegšanā, un tas vājina mūsu monitoringu sistēmu efektivitāti un ūdens kvalitātes kontroli. Es domāju, ka šie pasākumi ir kontraproduktīvi lai gan mēs cenšamies attaisnot šeit šo visu likumdošanu, bet sarunās ar pa parlamentu komisiju tas parādīs ļoti skaidri. Pat Točnikungs, lūdzu, jums vārds. Not... Paldies, priekšsēdētāji. Kā Zīberkungs ļoti labi zina, sarunas nebija vieglas. Vairāk kā desmit uh, padomas darba grupas, trīs tehniski, divi tehniskie trilogi, trīs trilogi, lai panāktu vienošanos pirmajā lasīmā. Tā kā es domāju, jūs esat tiešām pamatīgi pastrādājis, lai padarītu šo vienošanos iespēju. Un, godīgi sakot, bez eh, parlamenta palīdzības attiecībā uz stratēģiju un uzraudzības sārakstu tas diez vai būtu bijis iespējams. Runājot par izmaksu jautājumu Jūs visi to zināt, ka tad, kad mēs kaut ko piedāvājam, mēs veicam izpētes uh, ietekmes, uz, ietekmes novērtējumu. Jā, nekas jau nav par velti, bet vienmēr ir jāplūko abas medaļas puses. Pirmkārt, eh, cik uh, maksā, uh, teiksim, seku likvidācija un cik maksā tas, ja mēs neko nedaram. Un ja mēs, teiksim, izdarām pārskatu pēc pieciem vai desmit gadiem, tad ietekmes izvērtējums parādītu, ka mm, situācijas, mēģinājumu labot situāciju pēc tikai pēc desmit gadiem, tas maksās vēl vairāk. Tā kā faktiski mēs vienmēr salīdzinām ie, e, ieguvumus un, un izmaksas. Uh, un cenšamies pieņemt līdzsvarots lēmums, jo mēs saprotam, ka tas ir jādara tādā veidā, lai tas uzlabotu vīdi, lai uzlabotu cilvēku veselību un būtu izmaksu efektīvs. Attiecībā uz zinātnes atklājumiem esam pārliecināti, ka visi priekšlikumi ir balstīti uz zinātnes atklājumiem un pierādījumiem. Mums ir vesels priekšlikumu saraksts, tas saraksts ir ļoti garš. Un, protams, ka uh, zinātne vienmēr uh, būs jau uh, tālu mums priekšā, un ja nākotnē parādīsies citi pierādījumi un kaut kas jauns, uh, mēs to ņemsim vērā. Vai nu šī informācija nāks no interesētajām pusēm, vai no nozares, vai uh, no pētniecības institūtiem. Uh, vienkārši tas ir tik nopietns jautājums, ka pašlaik citādi, kā mēs to darām, mēs to risināt nevaram. Kas ir svarīgi? Svarīgi ir, lai mēs īstenotu priekšlikumu, strādāt kopā ar dalību valstīm pēc iespējas ciešāk. Nu, tieši to arī komisija gatavojas darīt. Un es vēlētos pateikties jums visiem par atbalstu šim priekšlikumam, kuru nodrošināja lielā mērā referents. Paldies, komisāra kungs, un tagad uh, eh, Rihardam Zēberam vārds. Paldies, priekšsādātāji! Šis eh, panākums bija sasniegums tikai pateicoties labai sadarbībai, bet tagad ir svarīgi, kā komisārs teica, īstenošana. Šis priekšlikums būs labs tikai tik labs, cik laba būs īstenošana. Un, protams, ka tas saistās ar izmaksām. Tomēr, ja paraugāmies uz izmaksu pusi, ir jāraugās arī uz ieguvumiem. Loģiski, jo tīrāki ūdeņi kas ir pieejami mūsu cilvēkiem, jo labāka veselība un arī vīdes ieguvumi ir daudz lielāki nekā izdevumi. Īsumā par farmaceitiskajām vielām. Es domāju, ka tas ir ļoti pareizs un svarīgs solis šajā virzienā, un, protams, ka ir nepieciešams turpināt apkopot datus ūdens politikas dēļ jau netiks aizlikti medikamenti, bet runa ir par to, ka uh, tajā laikā, kad tos ir atļauts izmantots, mm, būs uh, jāizmanto savākšanas sistēma un jāgarantē, ka atlikumi nenonāk ūdenī. Un tajā skaitā arī mm, veterinārie medikamenti. Vēl viena lieta, kas varbūt nav tieši ar to saistīti, bet man ir lūgums uh, Patočnika kungam. Gribētu, lai komisijas uh, kolēģijas sekotu uh, Barņēkunga priekšlikumam. Uzskatu, ka tas būtu politiski gudri. Un varbūt, ka tas saistās ar zināmām emocijām un sentimentalitāti, tomēr es uzskatu, ka šo daļu vajadzētu tomēr uh, izņemt ārā no priekšlikuma nevajadzētu radīt īpašu jomu, kur netiek ievēroti caurskatāmības noteikumi. Es domāju, ka ņemot vērā šī brīža situāciju, eh, šo jomu vajadzētu ņemt no priekšlikuma ārā, un es eh, ceru, ka kolēģi tam sekos. Liels paldies, Zēverkungs! Šīs eh, diskusijas pašlaik noslēdzam, un balsojums notiks rītdien 12. Un nākamais darba kārtības jautājums.